Colleghi, diamo inizio ai lavori. Potrei chiamarvi per nome. Dargo, dargi kolēģi, mēs sāksim darbu. Es esmu uh, priecīgs atklāt mūsu darba sesiju, kas ir veltīta uh, Vidusjūras uh, Savienībai. Mēs esam uzsākuši sagatavošanas darbu, lai ieceltu mūsu kolēģi Pajo, un uh, par to tiks balsots plenārsēdē. Tas ir. Un uh, balsošana notiks 7. jūnijā Barcelonā. Vairāk kā pirms gada Eiropas parlaments saņēma Neapoli, Neapolis uh, ziņojumu par Barcelonas procesu. Šajā pirmajā likumdošanas stadijā mēs e, strādājam pie protokola jautājumiem un rādam, ka e, Eiropas Savienības ārlietu politikai ir jābalsta vidusjūras savienības attīstība. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir liela interese šajā reģionā, Un šajā procesā ir pievienojušās arī citas vidusjūras valstis no jūras otras puses. Mums ir jāveido labklājības reģions par labu visu to valstu pilsoņiem, kas atrodas pie vidusjūras. Mēs sagaidām, ka mums būs daudzi un sarežģīti izaicinājumi, tāpēc mums ir jāizrāda drosme un pragmatisms risināt eh, iespējamās problēmas mūsu kolēģis Pejonkungs ir ierosinājis koncentrēties uz diviem pasākumiem. Pirmkārt, uz institucionāliem aspektiem un otrkārt uz eh, investīciju finansēšanu. Runājot par institucionāliem jautājumiem, mēs ievēlēsim ģenerālu sekretāru, eh, kurš, diemžēl, eh, nevarēs piedalīties, bet viņš Eh, norādīja, nu, ka nākotnē viņš būs gatavs runāt ar mūsu komiteju. Un varbūt eh, tas mums būtu jāņem vērā tad, kad prezentēs pirmo ziņojumu. Mēs sazinājāmies ar Francijas, Spānijas un Ēģiptes kopējo prezidentūru, lai eh, noteiktu kopēju sanāksmi par institucionāliem Eh, institucionālajiem aspektiem. Pašlaik Beirutā notiek šī sanāksme, kas attiecas uz projektiem, finansēšanu un investīcijām. Šajā sanāksmē piedalās divi runātāji, kas ir pieņēmuši mūsu ielūgumu bez eh, jebkādas kavēšanās. Tātad uh, Bibi Kurtas kungs, uh, Eiropas Investīcija bankas viceprezidents un Weberkungs, kas ir e, Eiropas komisijas Eiropeid ģenerāla, ģenerāla direktora vietnieks. Paldies e, kolēģiem, ka viņi pievienojās. Es gribētu lūgt jūs runāt ne vairāk kā 15 minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu piedalīties. Paldies referentam par to, ka nāca klajā ar šādu ieteikumu. 2010. gadā Eiropas investīciju banka būs pagodināta uh, uzrunāt jūs tieši saistībā ar mūsu darbībām gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām. Es esmu priecīgs uzrunāt jūs šeit, šajā ēkā. Mums būtu vairāk jānodrošina solidaritāte starp Eiropas Savienību un pārējām pasaules valstīm, lai uh, sastarpējās attiecībās būtu lielāka konsekvence. Un uh, tā ir viena no mūsu prioritātēm. Priekšsēdētājs gribētu sniegt jums dažus skaitļus. Pēdējo septiņu gadu laikā uh, Eiropas, uh, Eiropas uh, fonds vidusjūrai ir ziedojis 10 miljārdu, ir piešķīris 10 miljārdus eiro. Uh, un tas ir padarījis mūsu banku par galveno finansētāju mm, abās vidusjūras pusēs. 2009. gadā mums būs vēl preses konference par pagājušā gada finanšu rezultātiem, bet man liekas, ka mums bija uh, būtiska apjoma darbības, un mēs pārkāpām uh, 1,6 miljardu eiro eh, slieksni. Un tā es gribētu atgriezties pie diviem jautājumiem, par kuriem jūs runājāt. Tātad, kā banka var palīdzēt eh, Vidusjūras Savienībai, tieši runājot par investīcijām, un kā es kā banķieris vai mēs kā banka varam institucionālā aspektā uh, sniegt savu devumu. Tātad, runājot par finansēm, Mēs gribam atbalstīt sektorolārās e, prioritātes. Es jau teicu jums, e, ka pagājušajā gadā mēs aizdevām 1,6 miljardus eiro. No šīs summas 80% bija paredzēti dažāda veida prioritātēm tieši saistībā ar Vidusjūras Savienību. Protams, ka šeit mēs runājam tikai par sākotnējām fāzēm, bet mēs esam noteikuši vairākas prioritātes, pateicoties jums un ministriem. Mums tika uzticēts koordinēt trīs no sešām galvenajām uh, Vidusjūras Savienības prioritātēm. Mēs uh, cieši sadarbojamies ar Eiropas komisiju, mēs uh, mēģinām koordinēt darbu, kas ir saistīts ar Vidusjūras attīrīšanu Mēs arī strādājam pie saules enerģijas jautājumiem. Un trešā lieta e, - jūras un zemes ceļi. šie aspekti ir ļoti svarīgi, lai vidusjūras reģions attīstītos. Mēs varam runāt par projektiem tā detalizēti, bet nu, tas gan nav viss, pie kā mēs strādājam. Mēs arī mēģinam attīstīt dažādus finanšu instrumentus, vidusjūras reģionā. Piemēram, aizdevumi, garantijas. veicināt mazo un vidējo uzņēmumu dalību. Mēs arī mēģinam glābt šos te uzņēmumus, izmantojot investīciju fondus. Mēs mēģinam veicināt publisko-privāto partnerību attīstību reģionā un kopumā mēs mēģinam palīdzēt Itālijas, Spānijas iniciatīvas eh, ieviešanā, eh, sniedzot atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem kopš eh, aprīļa vai sākot no aprīļa mēs uh, balstīsimies uz uh, pētījumu par uh, nepieciešamo palīdzību maziem vidējiem uzņēmumiem šajā reģionā, bet pašlaik mūsu konsultanti vēl joprojām strādā pie situācijas dažādās vidusjūras valstīs, un tad no, vidus, eh, no aprīļa vidus mēs varēsim uzsākt darbu. Un tie, kas varbūt nezin pārāk daudz par šo reģionu, es gribēju teikt, ka 23. decembrī es devos uz Ramalu un, un prezentēju ja, pirmo jauno investīciju fondu, kas e, bija saistīts ar jaunām tehnoloģijām, e, un tas viss notika Ramalā. E, man ir jāizskaidro šis visai pārējai pasaulē, jo tieši balstoties uz, jo tieši tehnoloģijas bija viens no jautājumiem, kuru mēs uh, skatīsim uh, Tunisijas konferencē marta vidū. Tātad mēs vēlamies atbalstīt konkurētspējīgu uzņēmumu attīstību uh, visā vidusjūras reģionā, ne tikai uh, vidusjūras ziemeļos. Un, protams, ka visu to mēs darām ar ierobežotiem līdzekļiem. Ja mēs runājam par institucionāliem jautājumiem, tad es gribēju jums uh, pajautāt, ir, kā mēs varam. Uh, reklamēt vai veicināt uh, izpratni par šo te savienība tieši saistībā ar institucionālo aspektu. Kopš 2002. gada mēs strādājam pie tā, lai pēc iespējas vairāk izslēgtu institucionālos ierobežojumus partnerībās. Eiropas Savienības dalībvalstis pieņem lēmumu, bet mums ir padomdevēja status, un mēs mēģinam pēc iespējas vairāk strādāt kā attīstības banka šim reģionam. Mēs organizējam konferences, strādājam ar sabiedrību. Viena no šādām konferencēm e, notika Tunisijā. Tad ir arī valstis, kas e, piedalās e, komitejas darbā, kas ir e, ļoti līdzīgs padomdevēju padomei, kas e, sanāk Luksemburgā. Un finanšu ministri mūsu bankā ir akcionāri. Mēs katru gadu organizējam tādu kā vispārējo sanāksmi, un nākošā sanāksme notiek šeit Briselē 18. maijā. Visi finanšu ministri ir lūgti piedalīties šajā sanāksmē. Tātad mēs sadarbojamies gan ar vidusjūras valstīm, gan arī ar citām finanšu institūcijām, kas strādā šajā reģionā. Pavisam nesen piemērs, nesens piemērs, piemēram, 9. oktobrī mēs eh, izveidojām struktūru, eh, kuras ietveros Pasaules banka, mūsu banka un dažādas vidusjūras valstis eh, sanāca kopā un risina valsts politikas un tās modernizēšanas jautājumus, lai mēs varētu veicināt transporta un pilsētu attīstību. Mēs ceram, uh, ka pēc ziņojuma, kuru, ar kuru jūs iepazīsieties, jūs eh, spērsiet vēl soli tālāk, lai veicinātu mūsu darbību koordināciju. Es ceru, ka Ričards Rība atgriezīsies pie šī jautājuma, ka Eiropas eh, komisija, parlaments uh, strādās pie šī jautājuma un cerams, ka pēc 2010. gada debatēm mēs panāksim tādu plašāku atskaites punktu kopumu. Eh, es gribēju teikt, ka pateicoties Sarkozī kunga eh, iniciatīvai, mūsu komiteja ir izveidota Un es un mēs kopā ar mm, Francijas Skraibanku e, skatām iespēju izveidot tādu reģionālu banku vidusjūras reģionam. Un pirmā sanāksme par šo jautājumu notiks martā. Reģi un rezultāts es, nu, vēl nevar prognozēt, bet varbūt Barcelonā jūnijā jau iespējams mēs nāksim klajā ar ziņojumu. Tas bija tāds īsts apkopojums priekšsēdētāji, tagad esmu jūsu rīcībā. Vēberkungs, tagad jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Es gribētu pateikties jums par to, ka ielūdzāt mani uz šīm debatēm. Šīs ir ļoti interesantas debatas, strateģiski nozīmīgas, jo mēs uzskatām, ka uh, sekretariāts, par kuru runāju, tiks izveidots ļoti ātri. Es atgriezīšos pie jautājumiem, par kuriem runāja iepriekšējais runātājs. Es eh, gribēju no sākuma parakstināt uh, gan par finanšu jautājumiem. Ļoti bieži tiek teikts, un man liekas, ka par to arī ir jārunā. Vidusjūras uh, savienība, šīs te partnerības, tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti un nebieži efektīvi strādā. Bet ir tādi loģiski soļi, kurus mēs veicām. Mēs sākām ar Barcelonas procesu. Pirms tam mums bija Eiropas vidusjūras protokols, kopš 1995. gada. Tātad uh, no šī gada mēs uzsākām Barcelonas procesu, sākām strādāt pie šīs idejas. Un uh, 2005. gadā mēs nācām klajā ar piecgadas plānu, un tad mēs arī um, strādājām pie kaimiņa attiecību politikām. Un, un šis bija jautājums. Uh, kas patiešām bija tāds svarīgs un nozīmīgs. Un mēs strādājam um, ne tikai tādā reģionālā aspektā, bet mēs arī sadarbojamies ar kādām konkrētām valstīm. Un tad parādījās tā ideja par vidusjūras savienību vai savienību vidusjūrai. Un tad šī te jaunā organizācija it kā aptvertu visas iepriekšējās organizācijas un attīstītu uh, sadarbību un attiecības starp dažādām valstīm. Bet, nu, pirmkārt, es gribētu teikt, ka šī te savienība uh, aptvertu 44 valstis, ne 37. Ja mēs skatāmies uz Eiropas finanšu līdzekļiem, uh, kas ir atvēlēti šāda veida savienības izveidei, tad mums ir jāatceras, eh, ka šeit mēs runājam ne tikai par kaimiņa attiecību politikām, bet arī par aizdevumiem pirms iestāšanās savienībā. Tātad ir valstis, kas saņem naudu no Eiropas Savienības budžeta kā kandidātu valstis. Piemēram, eh, šeit varētu minēt eh, bijušās Dienvidslāvijas republikas. Mēs varam iet vēl tālāk, Un, nu, piemēram, varētu minēt Mauritānijas piemēru, kas eh, jau piedara citai valstu kategorijai. Projektu finansējums ir daudz plašāks jautājums, kā tikai kaimiņu attiecību politikas. Ja runājam par tiesisko un institucionālo aspektu, uh, tad jūs redzat, ka visi šie te aspekti ir savstarpēji saistīti. Vidusjūras Savienības prioritātes var skatīt eh, š, Eiropas eh, vidusjūras eh, partnerības satvarā. Šeit mēs varam runāt par tādu, tādu dziļāku analīzi. Uh, Tātad, ja mēs runājam par darba instrumentiem, tad mums ir kaimiņa attiecību politiku instruments, tika pieminēti jau tie lielie līdzekļi, kurus e, Eiropas investīcija banka iegulda šajā reģionā. Mums arī ir instruments. E, un šeit es runāju par 12 miljardiem septiņu gadu laikā, un divas trešdaļas no tā ir atvēlētas vidusjūras valstīm. Un saistībā ar to, ko jau es pieminēju iepriekš, tā kā daudzas valstis iesaistīsies šajā projektā, eh, daļa no finansējuma tiks saņemta kā pirms iestāšanās eh, atbalsts. Jo daudzas valstis jau piedalās eh, pirms iestāšanās sarunās un saņem naudu. Uh, Un, un šeit es varētu runāt par tādiem līdzīgiem skaitļiem, kā es minēju, saistībā ar kaimiņu attiecību politiku. Tātad prioritātes kaimiņa attiecību politikas un vidas jūras savienība, visi šie jautājumi ir līdzīgi un visi koncentrējas uz kopējā tirgus attīstību Tātad finansējums un līdzekļi pastāv, bet, nu, naudas tomēr nebūs pietiekoši, jo mums nākas saskarties ar būtiski lieliem izaicinājumiem, un tā kapacitāte iekļaut uh, vidusjūras uh, dienvidu austrumu daļas valstis ir ierobežota, jo nepieciešamība pēc dažādām investīcijām ir vienkārši milzīga. Tā tad ir skaidrs, ka vajadzība ir uh, gan vides jomā, arī enerģētikas jomā un tā tālāk. Pašlaik mēs eh, strādāsim pie tā, lai atrastu veidu, kā piešķirt Eiropas Savienības līdzekļus konkrētiem reģioniem. Mums ir jāatrod papildus līdzekļi, Un tas ir jādara, izmantojot Vidusjūras Savienības sekretariātu, kas beigu beigās tomēr tiks izveidots Barcelonā jūnijā. Un tam būtu jākalpo uh, varbūt par tādu kā vadības torni uh, Vidusjūras Savienības ietvaros. Mēs gribam strādāt ļoti konkrēti, mums, mēs gribam būt Nu, gribam strādāt pie specifiskiem projektiem, piešķirot eh, papildus līdzekļus eh, no Eiropas budžeta, bet arī no savstarpējiem budžetiem no dažādām iesaistītajām valstīm un arī no privātiem avotiem. Un to varētu izdarīt uh, publisko-privāto partnerību ietvaros, uh, Un mēs varētu atrast nepieciešamās eh, summas tieši inf eh, infrastruktūras investīcijām. Mums ir eh, jānodrošina, ka tiek izteiktas apņemšanās gan valstu līmenī, gan sabiedrību līmenī un tā tālāk. Tā tad ir jāizveido mehānisms, kas ir dzīvot spējīgs tirgus apstākļos. Mums ir arī jāmobilizē visi līdzekļi, uh, no mūsu attīstības bankām, investīciju bankām, vai tā būtu Eiropas investīcija banka, piemēram, vai varbūt no savstarpējām divpusējām bankām, jo ir šādas bankas gan Vācijā, piemēram, EFD, KFV. Tātad mēs varam šādi risināt tās uh, vai apmierināt tās vajadzības, kas pastāv. Tātad, kā mēs varētu atrast šo papildus finansējumu? Pirmkārt, mums ir jāizveido sekretariāts pēc iespējas ātrāk, kurā būtu nepieciešamais personāls, profesionāls personāls, un tad arī jāsniedz tāds vai jādod tāds politisks stimuls Pašlaik jau um, lielā mērā ir padarīts tāds identifikācijas darbs, uh, tātad tiek uh, tās nepieciešamās summas ir jāuzliek uz papīra, un tad mums ir jāmobilizē visas, uh, visi aktieri, visas nepieciešamās uh, puses, gan uh, bankas, gan uh, dalību valstis, gan privātais sektors un tā tālāk. Un ja šie nosacījumi tiek izpildīti, uh, tad mēs varētu uh, sagaidīt to, ka Vidusjūras Savienība panāks uh, vajadzīgo rezultātu. Un nav nekādu iemeslu, kāpēc tas tā nevarētu notikt. Protams, ka var uh, nāk klajā ar dažādām atrunām, lai neveidotu šo te savienību. Un mm, tas varētu uh, radīt kaut kādas grūtības vai kavēšanos, bet es gribēju teikt vienu mēs, kas strādājam pie kaimiņa attiecību politikām, mm, piemēram, pie austrumu partnerības, kas uh, sāk strādāt vai kas tika izveidota vēlāk par Vidusjūras Savienības ideju. Tātad mums būtu jāpaskatās uz austrumiem, lai redzētu, kas notiek. Mēs, kā komisija, kas strādā pie uh, Um, kaimiņa attiecību politikas, mēs gribam teikt, ka austrumi ir tikpat svarīgi kā dienvidi, bet, gribē, bet eh, progress austrumu virzienā ir daudz eh, lielāks nekā dienvidu virzienā. Nevajadzētu teikt, ka problēmas austrumos ir mazākas kā dienvidos. Atcerēsimies kaut vai Kaukāza reģionu vai Grūziju. Tātad tur ir lielas uh, eh, grūtības, kuras varbūt būtu ļoti grūti risināt, un šīs grūtības nebūtu lielākas kā tās, kas ir dienvidos. E Merci beaucoup, monsieur le, le, le président. Paldies, priekšsēkungs. Paldies mūsu runātājiem par to, ka jūs iedāties mūsu sanāksmi, ka jūs pieņēmāt mūsu ielūgumu, un arī paldies par jūsu apņemšanos kuru mēs paši tātad redzējām, kā tā ir. Es domāju, ka Eiropas parlamenta attieksme, un šeit es vēlētos eh, tad, tad pieķerties tam, ko jūs teicāt secinājumos, iespējams, eh, mums vajadzētu uzstāt uz eh, vajadzību, kāda ir šī mūsu globalizētajā pasaulē dažādos reģionos ka mums ir tālāk jāattīsta uh, Eiropa uz dienvidiem, lai arī tur būtu, tā būtu turīga un mierīga uh, teritorija. Un ir žēl, ka cilvēki, uh, kuri ir tieši saistīti ar institucionālo aspektu, nevarēja šodien ierasties. Un tātad šīs vidusjūras savienības izveidošanās nemaz nebija viegla. Bet es domāju, ka tātad tam visam pamatā būtu jābūt ļoti stabilam pamatam. Tātad ir samits un Eiropas parlaments vēlētos redzēt to, ka mums ir noteikts virziens, un mēs zinām, ka ir politiskās mm, procedūras, kas ir jāveic, un arī citi uh, svarīgi jautājumi, kas mums ir jāapspriež kā piemēram finansējums e, un atsevišķiem projektiem. Un man ir vairāk jautājumu. E, pirmkārt, tad jūs teicāt, ka jūs esat lielākais investētājs vidusjūras reģionā. Varbūt jūs mums varētu sniegt priekšstat par to, e, kādi ir citi investētāji šajā situācijā kā ar, ar amerikāņiem un līča valstīm. Un otrkārt, jūs teicāt arī to, ka jūs esat atbildīgs par eh, sešu pri prioritāro projektu koordinēšanu. Un jūsu prezentācijas gaitā jūs eh, tā kā nedaudz atstājat gaisā šo jautājumu. Varbūt jūs varētu minēt, kādi ir šie specifiskie projekti un kāds ir finansējums un kāda ir to attīstības gaita. Un treškārt, Es tad jūsu prezentācijas beigās eh, jūs teicāt, ka ir personīgi iemesli. Es teicu, ka jūs saņemāt prezidentu priekšētāju mandātu, bet tad jūs atsaucāties uz banku un varbūt jūs varētu paskaidrot cīkāk šo jautājumu. Kāda būtu ieguvuma no šādas Eiro, Eiropas un Vidusjūras bankas un kāda ir iemesli? interes, kāpēc vairākas interesētās puses nav labvēlīgas pret šo ideju. Un ceturtais jautājums. Es zinu, ka tas ir svarīgs eh, daudziem cilvēkiem attiecībā uz investīcijām. Varbūt jūs varētu minēt eh, šķēršļus, bloķējušos faktorus, ar kādiem ir nācies saskarties, un kā ar tiem varētu tikt galā. jo mēs zinām, ka jau ir veikts darbs pie hartas un, ka, un kā mēs varētu konsolidēt investīcijas. Weberkungs, jūs pievērsāties vairākiem dažādiem aspektiem, bet um, man nedaudz uztrauc tas, ko jūs teicāt attiecībā uz to, ka mūsu Eiropas parlamentā ir priekšstats, ka finanses resursi patiesībā nav pieejami un ka nav, nav pamats par to runāt. Eiropas parlamentam tomēr ir bijusi iespēja un tad nevajadzētu iejaukties eh, jau esošajos projektos, kas tiek attīstīti. Attiecībām uz, uz jaunām finanšu perspektīvām mums ir kaut kas jādara par budžet, ar budžetiem kas pagaidām nav pietiekami. Kā mēs ar to varētu tikt galā, īpaši attiecībā uz 2014. gada finanšu perspektīvu. Un tad es domāju, ka ir kāda problēma saistībā ar ģenerālu sekretariātu. Man radās tāds iespējas, ka Runājot par ģenerālu sekretariātu, tad ierēģi, kas strādā ģenerāla sekretariātā, tad mēs zinām, ka vai, vai, jūs, vai, vai ir pietiekams skaits cilvēku, kas tur strādā? Un vai ir alternatīvi finansēšanas avoti? Uh, Un tā kā jūs vis, ar to visu iepazinies, un tā kā mēs atbalstām visu, šo, visu šīs vidusjūras savienības izveidas procesu, kā šis darbs tiks eh, veikts starp eh, sekretariātu un komisiju, kā tas tiks strukturēts un organizēts. Tāpēc es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu eh, atbildēt uz šiem dažādajiem jautājumiem. Tātad lūdzu, jūs varat izteikties. Paldies! priekšsētāja kungs. Tie ir tādi ļoti tādi plaši un ļoti dažādi jautājumi, un centīšos uz tiem atbildēt. Atvainojiet, ka jau iepriekš nesniedz visas detaļas. Tad Eiropas uh, Savienībā mums ir Nacionālās aģentūras, in, Eiropas Investīcija banka un man jums jāatgādina, ka galvenais finansēšanas avots. Avots ir maksājumi no, no strādniekiem, un otrkārt finansēšanas avots ir arī tā nauda, tad, ko, tad, ko, ats, ko pārsūta strādājušie cilvēki. Un otrs avots kur 2009. un 2010. gadā problēmas ir tiešās investīcijas no ārzemēm. Tātad, ja tur ir problēma, tad tam ir ietekme uz investīcijām vidusjūras reģionā un attiecībā uz kapitālu no Amerikas Savienotajām valstīm un līča valstīm. Līča valstu reģions Tātad šī nauda da daudz ienāk eh, nekustamo īpašumu sektorā, un tas eh, nav ne, ne novatoriski, ne produktīvi. Un mēs centīsimies novirzīt eh, daļu no šīs naudas, sadarbojoties ar Islama attīstības banku. Savukārt Amerikas Savienotās eh, valsts ir vairāk interesētas ārzemju investīcijās. Un tam ir, viņiem ir specifisks eh, mērķis. Mm, piemēram, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus eh, reģionā. Trešais jautājums par prioritātēm. Pirmkārt, tātad vidusjūras attīrīšana. Tātad mēs jau esam sasnieguši rezultātus, mēs publicējām pētījumu par uh, Eh, šiem melniem punktiem attiecībā uz eh, piesārņojumu. Un tagad mums ir jāinvestē industriālajās eh, teritorijās, piemēram, ostās, lai pārliecinātos par to, ka tiek ievēroti vidas standarti. Un, protams, tas ir ļoti ilgstošs mm, darbs un tur nepieciešams investīcijas, es jau 2020 Un saistībā ar 2020 mēs cenšamies uh, attīrīt uh, krastus un tad veicināt īrāku transportu attiecībā uz zemes un jūras transportu. Mums ir harta par uh, prioritārajām investīcijām, par, mm, vise, par pārē, pārēropas tīklu. Un tagad mums ir jā, jāīsteno visas šīs te iestrādnes. Martā mums būs eh, tikšanās ar Marokas pārstāvjiem par projektu, kas savieno Tanģija un Nika. Tas attiecās tad uz ostām, un tur arī ir, protams, nepieciešams investīcijas. Un šobrīd mēs veicam uh, pētījumu par platformām, lai mēs varētu uh, savienot ostas ar pārējo zemi. Un tad mēs meklējam trans transporta līdzekļus, kas būtu efektīvi un vidē draudzīgi. Un attiecībā uz um, Eiropas vidusjūras banku, kādi būtu trūkumi un kāpēc tā vēl nav izveidota. Tātad, eh, pirmā vērtība iegums no šīs bankas būtu tas, ka Eiro vidusjūras iedzīvo, vidusjūras valstis, valstīm būtu tāds pats uh, pamats kā Eiropas valstīm. Un tātad tas ir jautājums par vidusjūras valsts pārstāvniecību. Un iemesls, kāpēc eh, banka vēl nav izveidota, tam ir vairāki iemesli. Bet iemesli ir svarīgi. Tad, protams, mums ir jāpierāda tas, ka eh, tur nebūs papildus institucionāla izmaksu. Tad tur, protams, ir saistītas izmaksas. Un cita problēma ir tas, ka mums būtu vajadzīga kāda garantija, par jaunajiem fondiem, jo ja mēs domājam par jaunu institūciju, kas tiktu pievienot pārējiem finansēšanas avotiem, tad tur nebūtu pievienotās vērtības. Bet mēs vēlamies iegūt papildus publisko kapitālu. Un jūs nākamais jautājums bija par šiem šķēršļiem investīcijām šajās valstīs, un iemesls ir tās, ka šīs valsts ir pārāk mazas, lai varētu piesaistīt liela apjoma investīcijas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, un tad ir skaidrs, ka var, varbūt tikai Eģiptes gadījumā. Tad ir, izņemot Eģiptes gadījumu, ir svarīga reģ, reģionalizāciju. Un tas ir tad vien, svarīgi saistībā ar investīcijām. Otrs punkts, kas ir svarīgs, ir ekonomiskā krīze. Tad lietas, ko tieši izc, izc, izcēla eko, ekonomiskā krīze, ir valūtas maiņas eh, riski, ja jūs vēlaties investēt valstī un neesat pārliecināts par to, ka valūtas, kāds, eh, kā, kāds ir eiro kurš pat vietējo valūtu, uh, tad nav skaidrs, eh, kāda varētu būt eh, ietekme uz ienesīgumu konkrētajā valstī. Un trešais iemesls ir tas, ka eh, šīs valsts nav, nav spējušas modernizēties finanšu ziņā. Tāpēc, ja mēs skatāmies, kādi ir iekrājumi vidusjūras valstīs, tas nav pārvērties ilgtermiņā investīcijās, jo pastāv bailes. Un arī tāpēc, ka nav tādu dalībnieku kā Eiropas Investīcijas banka, kas varētu garantēt to, ka šī tra transformācija noris veiksmīgi. Tad ir, ir, ir, ir, ir pāris liels eh, finanšu institūcijas, piemēram, Marakā, bet tas ir izņēmums. Uh, pašai tā, ka šīs te mm, institūcijas ne, nevar pārveidot. Uh, Paldies. Tālāk. Mans jautājums ir par šiem ienākuma avotiem. Mēs, protams, arī diskutējām, bet mums vajadzēs arī, protams, runāt par saturiskiem jautājumiem un finanšu problēmām. Jo mēs zinām, ka mums viss, protams, ir jārēķinās ierobežotiem privātu uh, finanšu līdzekļiem. Uh, Un mēs nevaram atteikties no tiem noteikumiem, kādi ir nosprausti Lisabonas līgumā. Tā kā mēs varam runāt tikai par tiem līdzekļiem, kas ir paredzēti, vai nu tā kaimiņu politikas līdzekļi, vai pirms iestāšanās līdzekļi un tam līdzīgi. Ja jūs savukārt runājat par dalībvalstīm un divpusējām aģentūrām, kas ir izveidotas, tad um, ir cits iespējas arī sadarboties ar mm, vidus valstīm. Un arī savstarpēji šīs vidusjūras valsts var, protams, sadarboties. Un neatkarīgi no ekonomikas krīzes un to, kāds ietekmē katru dalībvalstu atsevišķi un kāds ir uh, budžeta deficīts katrā valstī, mēs šobrīd nevaram atrast alternatīvus finanšu līdzekļus. Mums ir Eiropas investīciju banka. Un ir noteikti mehānismi, kā tie līdzekļi tiek sadalīti un piešķirti. Un cerams, ka vēlāk, protams, mēs varētu arī attīstīt šīs lietas, un Eiropas Savienībai sekos arī vairākas dalībvalstis. Bet mums arī reizē jādomā par iespējamiem finansēm no citiem donoriem, vai nu tā būtu Pasaules banka, uh, vai attīstības banka, vai cits divpusējās nolīguma balstītas iestādes, vai atsevišķas Spānijas iestādes, piemēram, tam līdzīgi. Jūs skatāties, kādas ir akūtās vajadzības. Nu, tas skaidri atklāja, ka cieši jāsadarbojas ar visām iestādēm, ne tikai Eiropas investīciju banku, bet arī citām uh, starptautiskajām iestādēm, kas ļauj izmantot šo arī kaimiņu valstu instrumentu, kas izveidots pirms 18 mēnešiem, uh, un tad ir EIB, kas katrā ziņā ir spējīgas 18 mēnešu laikā jau nodrošināt 5 miljardus, apkopojot pieejamos resursus. Un šos līdzekļus ir piešķīruši vai nu kā kredīts, vai arī tieši grantus. Lai gan mēs sakām, ka mūsu resursi ir ļoti ierobežoti, savukārt vajadzības milzīgas, mēs tomēr arī meklējam šos privātos avotus. Tāpat arī, kā eksperts jau norādīja, tieši privātās partnerības un privātā sektora iesaiste ir, ir problemātiski, jo viņi ir vērsti uz pēļņu. Un viņi grib sagaidīt šīs investīcijas, kad nestu arī, protams, pēļņu. Mums ir jāgarantē, tiesiskā bāze šādām investīcijām. Un ir jānodrošina arī stingra pārvaldība. Lai šādas investīcijas arī nevis vienkārši būtu vienreizējas, bet arī turpinātos. Un tam ir liels iespējas vēl attīstīt tālāk. Nu tātad, kāda ir Eiropas Savienības loma? Uh, Katrā ziņā mēs varam arī skatīt, kāds iekļaus kopējā finanšu daudzgadu plānā līdz 14. gadam. Lūk, par tiem jautājumiem mēs arī debatēsim, un tie būs arvien aktuālāki jautājumi nākošo mēnešu laikā, arī nākošā gada laikā. Šobrīd tas, protams, nav pats izdevīgākais brīdis, bet vienalga, vispirms ir jābūt politiskai gribai. Gan padomu, gan komisija, gan parlaments uzskata, ka kaimiņu politika un tīpaši ar vidzūras valstīm jāuzskata kā absolūta prioritāte. Un tas ir jāatspoguļojas arī mūsu iestāžu darbībā un arī budžeta piedaļā sadalē. Un Eiropas parlamentam ir nopietna teikšana par budžeta jautājumiem. Līdz ar to mēs varam to atspoguļot arī praksēm, piešķirot šos nozīmīgos līdzekļus. Domājot arī par tālāku attīstību. Nu jā, tad jautājums, protams, ir, vai to vai desmit miljoni ir pietiekami. Jāprasa, cik, cik eh, tiešām jūs esat spējīgi un ko jūs esat gatavi darīt. Jūs vēlaties izveidot jaunas iestādes. Un tad jums ir visu laiku jāskaras ar jaunām problēmām. Pirmkārt, jums jāpieņem darbinieki, jums jāsaprot šīs institūcijas ir iestādes funkcijas, kompetences. Un ja jūs nezināt, kā šādas problēmas risināt, tad jūs veidot tikai nekam nedrīkst tukšas struktūras. Jūs tērēt laiku. Es jau nesaku, ka sekretariāts ir nevajadzīgs, bet mums ir jāspēj nu, no nu, sekretāta izveidošanas tiešām arī sākt to izmantot un lai tas darbotos. Un ir jāspēj nodrošināt operatīviem izdevumiem minimāls budžets. Jo galu galā mēs negribam liekt tērēt naudu administrēšanai. Mēs varam tikai un gribam šo naudu tērēt pašiem projektiem. Uh, bet tas, protams, arī prasa papildus tomēr līdzekļus, un, ja jūs gribat arī veikt zināmas pētījumus, tam arī ir vajadzīgi uzreiz līdzekļi, līdz ar to mums vismaz, vismaz kaut kādu uh, pamatu. Uh, līdz ar to ja mēs varam izveidot šādu struktūru, kas ļauj nodrošināt arī labu pārvaldību, arī finanšu ziņā, mums ir jāspēj rēķināties ar zināmiem stabiliem finanšu avotiem. Nu, kāds varētu būt tad uh, mūsu komitejas ieguldījums. Pirmkārt, mēs esam jau nolēmuši sniegt šādu ieguldījumu, bet mums būs jāizdomā vēl arī pirms mēs sakam, ko mēs darām. Ir jāskatās, kāds ir kopējais plānotais finanšu apjoms. Un mums jāzina arī, kādi būs citi spēlētāji un kāds būs viņu ieguldījums. Tā kā, ja mēs gribam, protams, uzsvērt politisko lomu sekretariātam, tad katrā ziņā ir jāskait, ka minimāls ieguldījums nāk no visiem. Ne jau vienmēr visi būs vienlīdzīgās pozīcijās, un līdz ar to arī būs atšķirīgs ieguldījums. Un pirmkārt jau vidusjūras valsts pašas varbūt ir atšķirīgas situācijas nekā Eiropas Savienības dalībvalstis, tā ka te mēs nevarēsim likt vienlīdzības sīmi, un mums būs jāņem tas vērā. Bet, nu, katrā ziņā man liekas, ka visi jau to saprot, un katrs ir gatavs atvērt savu maku un vismaz kaut ko arī dot, lai šī tiešām savienība darbotos. Un mēs apzināmies, ka sekretariāta uzdevums ir ļoti sarežģīts šobrīd. Un ja man būtu jāved šāda struktūra, man tas liktos diezgan godīgi, ka mēs maksājam visiem cilvēkiem vienu, vienu to algu par vienu to pašu darbu. Un es tiešām prasītu, lai viss finanšu resursi būtu manā pārvaldībā, nevis atsevišķas dalībvalsts man liktu gaidīt, jeb šie darbinieki nesaņemtu algu, pirms viņiem e, to neapstiprina viņu dalībvalsts. Tas, manuprāt, nevar darboties. Tā kā mums ir jānodrošina zinām tiesiskā bāze, kas ļauj sektārijam tam darboties uz ikdienas pamatu. Tātad, pirmkārt, mums jānodrošina uh, reāls budžets. Paldies! Paldies Weberkungam! Piedodiet, man vēl tikai viena īsta piezīme. Par sadarbības ar komiteju un sekretariātu. Ja mēs gribam sadarboties, tad sekretāriem Barcelonā un šeit komiteja Briselē, tad mums tomēr jānodrošina, ka mums ir arī, zinām, sadarbības ar uh, eh, abiem institūcijām. Sekretariāts Barcelonā var darboties tikai tad, ja ir politiskā grupa, uh, grība. Un tas nodrošinājums var izpausties kā eksperts sanāksmes un operatīvās sanāksmes, bet tās varbūt arī ministra līmeņa sanāksmes. Un es personīgi uzskatu, ka šis jautājums, protams, ir jāuzrisina iestāžu līmenī, bet man tas šķiet svarīgi tiešām tā atrunāt. Nu jā, labi, paldies. Tagad pienāca laiks visiem atklātām diskusijām, un ievadām es gribētu norādīt savu nedaudz viedokli par klimatu pārmaiņām, kam varbūt tieši sāks tieši vidzjūras valstu teritorijās. Un mēs arī apkoposim citus jautājumus, un tad lūksim atbildēt. Pancērškungs, lūdzu. 5 minūtes jums jau. Labi. Es vēlos katrā ziņā izcelt dažas lietas par Vidzjūras Savienību. Un ceru, ka viesi varēs varbūt to komentēt, ja viņi vēlās. Bet es jau gribu atsaukties viņu jau iepriekš izteiktajiem viedokļiem. Man šķiet, ka vislielākais šobrīd tā kopējā noskaņa ir diezgan pozitīva. Ir zināms progress arī bilaterālajās un ekonomikas attiecībās jūtams. Vairākas valstis ir uzrādījušas negaidītu labus ekonomikas rādītājus izaugsmi, un, un tomēr kopēji rādītāji ir neapmierinoši. Es uzskatu, ka vairākas valstis šobrīd saskaras ar nopietnām grūtībām, un tās paliek iepakaļ. Tāpēc mums vajadzētu reāli izvērtēt sarežģījumus. Mums pietiek runāt par Barcelonas procesu. Nu jau ir pagājuši daudz gadi, bet šobrīd mēs vairs nesaredzam vispār, kādi ir šie izējas nosacījumi, uz kā mēs varam balstīties un ko mēs varam veidot. Mums ir pirms ir jāiz, jāizsver, Kas ir šie svarīgākie šķēršļi? Alžīrijas un Marokas konflikts, Libāna, Izraela. Šie dažādi konflikti, kas katru valsti šķir. Jūs runājat par reģionalizāciju, bet pirmkārt mums ir jārunā par to, ka, lai gan atsevišķās nozarēs ir panākts progress, nav tomēr nemaz vispār izrunāts sadarbības plāns. Iespējams arī, ka ņemot vērā tieši Eiropas valstu klātbūtni, mums tomēr jārunā arī par stabilitāti un attīstību. Un tālāk mums jādomā arī par to, ka šobrīd stratēģija ir risināt sarunas atsevišķi ar katru valsti. Un tā gadījumā mēs nonākam ļoti nevēlamā situācijā. Bieži vien šīs valstis vaino pamatoti Eiropas Savienību, ka tā izmanto nepamatot savu labvēlīgo situāciju. Un tas neveicina ekonomisko integrāciju starp šīm valstīm. Ir arī nopietnas problēmas Austrum Eiropā, kas ir ļoti svarīgas, bet tomēr man veidojas tāds sajūta, ka iepriekšējos gados Eiropa kopīgi mm, nolēmusi un savas intereses galvenokārt virzīt un koncentrēt uz Austrum Eiropu un um, Rietum Balkāniem, un nevis uz vidusjūru. Un visbeidzot, Eiropa galvenokārt pievērsus uzmanību diviem svarīgiem jautājumiem mm, - islāma fundamentālistiem un imigrācijai. Un visu savu finanšu uh, plānošanu, tehnisko palīdzību mēs esam koncentrējuši uh, uz šīm valstīm tieši, risin, lai risinātu šādus jautājumus. Tas viss tikai pierāda to, ka tas ir Eiropas interesēs, un tas ir kā līdz šim darbojies Austrum Eiropā un Rietumbalkanos, bet neredz, ka tam būtu kaut kādi rezultāti vidusjūras valstīs. Šobrīd vienkārši trūkst finanšu uh, līdzekļu, kas būtu vērsti uz attīstību. Tāpēc es vēlētos vairāk uzsvērt, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai visas šīs valstis galu galā varētu piedzīvot diezgan negatīvu ietekmi. Un tāpēc es uzskatu, ka, kā jau savā prezentācijā pagājušā nedēļa uzsvēru Mauritānijā, mums vajadzētu nevis tik daudz segmentēt un tikai tāds atsevišķus pasākums veikt, bet vajadzētu skatīties nopietni tāds konsolidēts pasākumu, kā mēs varam tiešām izmantot šo visu vienoto pieju ekonomikas jautājumiem, kas būtu patiešām nozīmīgi. Paldies! Milan Monkums. Jā, paldies. Es tiešām esmu priecīgs uzklausīt eksperts, kas runā par Eiropas Sanībai tik nozīmīgiem jautājumiem. Un tāpat arī vidusjūras valstīm. Un es esmu pats spānis, tā ka man tas tiešām šķiet nozīmīgi. Es gribu vēlreiz uzsvērt, cik svarīgs reģions mums. Manuprāt, Pancērs kungs jau, mans kolēģis godātais, arī daudz ko pateicis, un mēs lielā mērā viņam piekrītam, kad es ne, neatrisināts jautājums ir par sekretariātu. Man ir šāds jautājums. Kādas problēmas jūs sagaidat, tas palīdzēs risināt? Kādi būs ieguvumi? Ko dos sekretariāts? Diemžēl jāatzīst, ka man tas nekādās ziņā nav skaidrs. Jā, šobrīd ir nozīmē ģenerālsekretārs, bet uh, nav skaidrs, ko būs šī sekretariāta funkcijas. Weberkungs uzskata, ka tas pilnīgi nevajadzīgs. Es tomēr uzskatu, ka varbūt šit zinām skepse ir uh, jūtama, un tad ir jautājums, vai vispār piešķirs kaut kāda veida atbalstu šādam sekretariātam. Jūs sacījāt, ka nevajadzīgs. Labi, vai jūs varētu to nedaudz paskaidrot? Tālāk. Fontēna kungs pieminēja vajadzību. Uh, Uh, stiprināt reģionalizāciju, jeb sadarbību starp dienvidu valstīm, lai norošinātu lielākas investīcijas. Nu, tas, protams, vispār nav apšaubāms. Tomēr ir zināms skepsi arī par to, vai sajūt zinām skepsi, ka mēs runājam par šo projektu sadarbību vidusjūrai, jeb sadarbību dienvidu starpā. Piemēram, uh, mēs tomēr nepārvaram šo konfliktu starp Maroku un Alžīriju. Kā mēs varam nodrošināt, ka šī sadarbības ar Dienvidu valstīm reāli tiešām darboties? Sādāk tas viss tikai sapnis. Paldies! Vienmēr apkundz tālāk. Jā, paldies! Jā, mēs tā saskaramies ar ekonomiskajiem un vidas sarežģījumiem. Un uzstādījums ir, ka no fosilējiem enerģijas avotiem ir jāpārslēdz uz atjaunojumiem enerģijas avotiem. Bet mēs zinām, ka atomu enerģijas izmantošana ir diezgan bīstama, un Černobiļas piemērs rāda, ka tā ir vēl jau vairāk bīstama nekā es to domāju. To arī apliecina pētījumi par atomu elektrostaciju ietekmi uz tuvējās apkārtnes iedzīvotāju veselību. Mēs zinām, ka arī atomu uh, elementu bagātināšana var tikt izmantot kodolieroču ražošanā. Irāna nav pārrakstījusi um, kodolieroču neizplatīšanas uh, līgumu, nedz arī Izraēli parakstījusi, tā kā tas ir sarežģīta situācija, un ja mēs gribētu šādu situāciju izskaust, tad mums ir jāatrod tiešām alternatīvs risinājums. Uh, konflikta sāsinājumam. Joromed reģionam ir jābūt pilnīgi brīvam no uh, kodola uh, enerģijas un kodola ieročiem. Ja mēs gribam novērst iespējamās katastrofas, tad mums ir jārunā arī par uh, to, kāds ir seks, kāds seks rada kodola atkritumi. Mums jādomā, kādā mantojumā atstāsim saviem bērniem. Uh, Un, ja mēs gribam to nopietni izvērtēt, tad jārīkojas tagad. Lūk, kāds ir pieejamais finansējums atjaunomās enerģijas izmantošanai? Kāds šobrīd ir pieejamais finansējums? Tas, lūk, man interesē. Kāds ir paredzēts? Sarnieks tālāk, lūdzu, kundze. Jā, paldies. Es vēlos pateikties un uzreiz atgriezties arī pie enerģijas jautājumiem. Bet nedaudz pieskaties tam no citas perspektīvas. Proti, jārunā par ūdeni. Ūdens dienvidos ir ļoti akūts jautājums, jo tas gal galā var novest līdz pat tādām politikām, kas būtu tiešām praktiskām politikām, kas ļautu vienoties dalību valstīm. Bet tas iezīmēs kopēju enerģijas jautājumu blokā. Mans jautājums ir tāds. Izmantojot tehnoloģijas Desert Tech, Tur paredzēt vairāk simti miljardi eiro, manuprāt, 400 miljardi eiro, lai par eh, noklātu tūkstošiem, simtiem tūkstošu, desmitiem tūkstošu kvadrātkilometru tūkstneša ar salāru paneļiem. Bet kāda ir šī filozofija? Vai mēs uzskatām, ka um, mums jāatrod investori un tātad Eiropas investīcijas būs tās, kas finansē šos projektus. Mm, vai arī mēs atradīsim iespēju, kā šo enerģiju tad varam pārvadīt tālāk uz Eiropu, lai Eiropieši varētu izmantot, vai arī mēs atradīsim dienvidu iespējas, eh, tad, kad dienvidos atrod šie investori. Vai arī mēs paši būsim tikai egocentriski un šos lielos projektus mēģināsim izmantot tikai savā labā, vai arī tomēr attīstīsim dienvidu valstis un dienvidu reģionus, pirms viņi sāk pār uh, šo eksportēt enerģiju uz Eiropu. Un paldies, visbeidzot vārds ir Džanāko kungam, un tad došu atkal vārdu mūsu ekspertiem. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es ar lielu interesi esmu klausījis jūsu sniegto informāciju. Tāpat arī lielu interesi uzklaus arī komentārus par iespējamajiem veiksmes stāstiem ar izgāšanos. Nu, man šobrīd tiešām satrauc vairāk jautājumu. Ja mēs reiz jau esam pieskāršies šiem jautājumam, bet neesam izvērtējuši reālās programmas, vismaz pamatīgi, un tad mēs varam pateikt, vai bijis veiksmi vai ne, neveiksmi. Mums tiešām vispirms būtu skaidri jāpasaka, kāda ir šī situācija, vai šīs programmas, kas darbojas ar mērķi nodrošināt, ka visa nauda tiek tālāk pārdalīta lieliem inženieru tele, uh, infrastruktūra kompānijām, kas darbojas no Eiropas, vai mērķis tomēr ir nodrošināt reālu palīdzību pašām valstīm. Un vai mēs tiešām viņām palīdzam? Vai mēs palīdzam jau risināt jautājumus par demokrātisko pārvaldi un visu pilsoņu iesaistīšanu, arī sieviešu iesaistīšanu politikā, ka tas tomēr paliek pilnīgi marģināls, nenozīmīgs jautājums? kas notiek ar nevalstiskām organizācijām šajās valstīs. Priekšsēdētāji, man ir šādi jautājumi jau. Un tā kā tie, kas šobrīd um, piedalās diskusijā, man šķiet, ka viss, kas sniedz visu veidu dažādu palīdzību visām eh, valstīm visā pasaulē, visu laiku darbos zināmiem nosacījumiem. Un šie nosacījumi ir skaidri. Tie ir vēsti uz to, Ja mēs Eiropas saimnības vārdā sniedzam atbalstu, tad mēs nedrīkstam atbalstīt narkotiku tirsniecību, bet gan demokrātijas attīstību. Un šobrīd jāatzīst, ka šobrīd daudz kas nedarbojas tā, kā mēs sagaidām savā jaunā laikmetā. Un, piemēram, tāds valsts kā Eģipte, kur mums ir vairākiem simti augstākā līmeņa mācību iestāžu, tomēr viena trešdaļa no tām iegūst finansējumu no islāma iestādēm. Vai mēs mēģināsim panākt, lai šīs valsts ievieš lielāku demokratizāciju, vai mums tas vispār neinteresē? Vai mums viss interesē tikai vienīgi ekonomika? Paldies. Chiedo al relatore Es gribēju lūgt referentam, vai viņš vēlas runāt pašlaik vai vēlāk beigās e, pēc ekspertiem. Vēlāk, jā. Labi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju atgriezties pie pēdējā komentāra. Tātad runājot par 18 mēnešu izvērtējumu, par konsultantu ziņojumu, uh, kas uh, veica izvērtējumu un, un ko komisija šeit saka. Un, Tātad mums šeit ir visi elementi, kurus jūs varat izmantot, lai pieņemtu politisku lēmumu un sniegtu mums tādu vadību e, vai norādes, nu tādas, kādas jūs to vēlētos. Otkārt, reģionalizācija, par kuras jau runāju pirms e, neilga laika, un dienvidu-dienvidu sadarbība. Man liekas, ka šie jautājumi ir būtiski svarīgi mūsu projektiem, jo uh, tiem ir ļoti specifiska nozīme. Piemēram, runājot par Ēģipti, kur tika uh, par Ēģipti, par Alžīriju, kur tika uzbūvēta pirmā cementa rūpnīca tā, notiek eksports uz eh, zināšanu, finanšu zināšanu, eksports uz Alžīriju. Piemēram, runājot par Ramalu un Re Jeruzālemi, mēs redzam, ka pastāv sadarbība elektroapgādes jomā. starp eh, palestīniešu un izraēļu uh, atbildīgajām izstādēm, un mums ir bijušas līdzīgas sarunas ar abām pusēm. Un šīs uh, sarunas ir bijušas diezgan specifiskas, kas beig beigās var novest pie liela infrastruktūru, infrastruktūras projektu um, ieviešanas un arī tehnoloģiju nodošanas. Uh, runājot par enerģētikas un klimata izmaiņu jautājumiem, uh, Mūsu pieeja ir tāda, ka šis jautājums ir vissvarīgākais. 2 miljardi eiro ir rezervēti tieši šiem mērķiem. Eiropas investīciju bankas pilnvarojums e, saka, ka šo te naudu jāizmanto, lai cīnotos pret klimata izmaiņām un veiktu nepieciešamos pielāgojumus enerģētikas sektorā. Uh, Un tas ir tas, ko mēs gribētu redzēt, protams, bet beigu beigās lēmumu pieņemsiet jūs. Tas gan nenozīmē, ka mēs šeit esam pieņēmuši kaut kādu tehnoloģisku lēmumu. Es eh, šeit nerunāšu par drošības vai drošumu jautājumiem, eh, kas ir saistīti ar atomenerģētiku. Bet varbūt, ka rīt mēs eh, finansēsim atomu atomu uh, elektroražošanas uzņēmumu Alžīrijā. Eiropas Savienības politikas norāda, ka Eiropas uh, Savienības dalību valstīm ir jāiegūst enerģija no dažādiem avotiem. Tad kāpēc valstis dienvidos nevar izmantot tādu pašu politiku? Jo šīs valstis arī ir pieņēmušas līdzīgu pieeju. Tātad katrai valsts ir jānosaka, kāda veida enerģētikas avots tā vēlas izmantot. Protams, mēs vēlamies atbalstīt atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu. Piemēram, runājot par dezerteku, jūs pieminējat, kundze, tas ir ārkārtīgi ilgstošs projekts. Tas ir tāds vidusjūras saules enerģijas projekts, kas ir paredzēts visam vidusjūras reģionam. Uh, Un es gribētu teikt, eh, ka es gribētu uzaicināt visus, kas piedarās šajā projektā uz sanāksmi Luksemburgā, lai mēs vienkārši nenostatītu eh, vienu enerģijas avotu pret otru. Piemēram, jūs minējāt eh, ūdeni vai solāros paneļus. Ir skaidrs, ka solāros paneļus ir jātīra un tādējādi jāpalielina arī ūdens piegāde jāpalielina arī šīs enerģijas eksporta kapacitāte uz Eiropu. Tātad šeit nav runa tikai par kaut kādu resursu ieguldīšanu, pēc tam izvešanu. Šim projektam ir jābūt dzīvot spējīgam. Pat ja tas strādās tikai e, vidusjūras dienvidu valstīm. Tad cena, ko šajās valstīs maksā par elektrību, ir daudz zemāka eh, nekā cena, ko jūs maksājat ziemeļos, varbūt izņemot vienīgi Izrēlu. Tātad, ja tas ir iespējams, šī enerģija būtu kaut kā jānodod arī uz e, vidusjūras ziemeļiem. Runājot par projektiem, priekšsēdētājs lūdz klusumu zālē. Tātad valsts, kas spēlē nozīmīgu lomu, ir Maroka. Pašlaik uh, eh, Maroku izveidoja aģentūru, kas ir atbildīga tieši par saules enerģijas izmantošanu, un mēs uh, noslēdzam partnerības līgumu ar šo aģentūru. Tātad tādējādi investīcijas ir dzīvotspējīgas. Weberkungam tiek dots vārds. Es uh, saprotu, Weberkungs saka, ka uh, laika ir maz un būšu uh, diezgan, un tāpēc runāšu īsi. Uh, pieskaršos varbūt jautājumiem tikai par klimata izmaiņām un uh, dažu kolēģu teikto. Piemēram, par uh, atjaunojamiem enerģētikas resursiem un klimata izmaiņām. Tātad visas šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Es gribēju norādīt, ka viens no viss svarīgākajiem attīstības jautājumiem vidusjūras reģionā ir saistīts ar vidi un tas, kā mēs apējamies ar vidi. Un šeit es redzu lielu potenciālu, jo beigu beigās mums e, jāstrādā ņemot vērā visu pušu intereses, un tirgus ir vienkārši milzīgs. Mēs varam strādāt ar visām dalību valstīm, ar visiem vidusjūras partneriem, tādā partnerībā. Acīm redzams ir tas, ka mūsu valstu nākotne mūsu kā vismodernāko tehnoloģisko, tehnoloģiski attīstītāko valstu nākotne ir tieši šajā lietā. Es gribēju atgriezties pie tā, ko teica pan Zedīkungs. Uh, Nedomājiet, ka dalību valstīs nav intereses uh, par dienvidu reģionu un ka šīs valstis um, ir ieinteresētas tikai Austrum Eiropas uh, virzienā. Dalība Eiropas Savienībā nozīmē to, ka izaicinājumi uh, Mūsu zinājumi ir izaicinājumi gan austrumos, gan dienvidos, jo viss ir savstarpēji saistīts. Ar šīm problēmām mēs sastopamies ikdienas. Un šīm problēmām nav robežu. Piemēram, ja mēs skatāmies uz Franciju, Itāliju, Lielbritāniju un citām valstīm, mēs šeit varētu visas dalību valstis nosaukt, tad mēs redzam, uh, ka rūpniecība un enerģētikas jomas ir savstarpēji atkarīgas, tās ir strateģiski svarīgas, mums ir eh, vienādas vides problēmas un būtu ļoti naivi uzskatīt, ka mums nebūtu jāuztraucas par to, kas notiek dienvidos, jo mēs esam ziemeļos vai arī otrādi. Mūsu nākotnes ir cieši saistītas, mēs esam atkarīgi viens no otra, tāpēc izaicinājumi dienvidos uh, ir tikpat svarīgi Vācijai un Ziemeļvalstīm, kā, kā tām valstīm, kas tradicionāli pievērsušās dienvidu valstu attīstības jautājumiem. Tā ir tāda vispārējā domu gaita, eh, kas ir saistīta tieši ar kaimiņu attiecību politiku. Tātad mēs strādājam gan austrumu virzienā, gan eh, dienvidu virzienā. Delako kundze, jūs jautājāt par uh, par projektiem. Tātad visus mūsu projektus regulāri, regulāri novērtē, un informācija e, ir pieejama sabiedrībai, un to ir iespējams e, apskatīt mūsu mājaslapā. Tad ir pētījumi, kurus veic neatkarīgas aģentūras, un e, tie ir pilnīgi objektīvi. Tas, kas ir noticis vidusjūras valstīs, protams, ne viss ir bijis perfekti. Tomēr es arī gribētu teikt, ka Eiropas vidusjūras politiku, Eiropas vidusjūras politiku un Barcelonas procesa rezultāti es kā cilvēks, kas strādā sadarbības jomā kopš 96. gada, es vienmēr uh, Mm, esmu pārsteigts par to, ka mēs vienmēr kritizējam to, ko esam izdarījuši, bet kas attiecas uz Barcelonas procesu, e, man liekas, ka tas ir ļoti veiksmīgs. Protams, ka viss ir saistīts ar e, to, kādas ir jūsu atbe, e, ambīcijas, un tad jūs samērat to, kas ir sasniegts, to ar to, kas ir sasniegts. Protams, ja ir mērķis panākt mieru tuvajos austrumos, tad šis mērķis nav izpildīts, bet mēs nevaram būt naivi. Uh, jo ir kultūras iniciatīvas, piemēram, kā Barcelonas process. Šis eh, process ir veicinājis dialogu, cilvēki joprojām uztur kontaktu, neskatoties uz uh, dažādām problēmām. Bet, ja tiek norādīti pārāk ambiciozi mērķi, tad, protams, ka rezultāts varbūt nebūs tas iepriecinošākais. Būsim pragmātiski, Barcelona ir bijusi veiksmīga, mums ir jāvirzās tālāk un mums ir jāpanāk progress. Par sekretērātu, kāpēc tas ir nepieciešams? Ir skaidrs, ka tā, ka tā tas ir, jo tā būtu vieta, kur uh, visi varētu satikties un strādāt pie konkrētām, eh, konkrētiem jautājumiem. Cilvēki, kas strādā vidusjūras savienības lietā. Protams, šie cilvēki piedalās sanāksmēs, bet sekretariāts būtu tāda pastāvīga iestāde, kur šīs lietas varētu pastāvīgi risināt. Sekretariāts izveido saikni Un uh, sekretariāts varētu kalpot arī tāds kā finanšu vadītājs visādiem pro, uh, uh dažādiem projektiem, kas tiek ieviesti šīs te savienības ietveros. Un tad uh, secinājumi no referenta Pejona kunga nobeigumā. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi par jūsu jautājumiem, komentāriem. Paldies uh, jums, kungi, par jūsu analīzi. Uh, Un nobeigumā es gribēju nākt klajā trīs komentāriem. Atgriežoties pie Panzerīkunga teiktā, tas ir tieši tāpēc, ka mēs nevaram atļauties izgāšanos. Tieši tāpēc mēs esam izteikuši Eiropas parlamenta vēlmi iesaistīties Vidusjūras Savienības procesā, uh, Tas ir strateģisks kultūras izaicinājums visai Eiropai. Eiropa vienmēr uztraucas, piemēram, par imigrāciju, kur, eh, kur viņi varbūt nevarēs spēlēt tik nozīmīgu lomu visā pasaulē. Es zinu, ka šajā uzklausīšanā dažreiz liekas, ka mēs stāvam vai atrodamies uh, dzelzceļa stacijā, jo visapkārt ir troksnis. Es gribēju skaidri norādīt. Mēs runājam pašlaik par ģenerālu sekretāru un ģenerālu eh, sekretariātu. Un šajā sekretariātā mēs redzam, piemēram, ka palestīnieši un izrēļi strādā kopā. Uh, tieši pie uh, miera nodrošināšanas tuvajos austrumos, un ir panākts arī būtisks progress. Pat tādā mērā, ka Palestīnas premjerministrs atbalsta specifisku projektu politiku visā šajā reģionā, uh, Un lai panāktu progresu vidusjūras savienības ietvaros vai aspektā, tad institucionālās lietas ir ārkārtīgi svarīgas. Mums ir jāuzņemas iniciatīva atrast risinājums. Treškārt, ir lieta, par kuru mēs varbūt nerunāsim šodien, bet par kuru būs jārunā nākotnē. Tātad tieši institucionālās un demokrātiskās uh, attīstības jautājumi. Protams, ir lieliski, ka mums ir šie divi pārstāvi no investīciju bankas un viņa kolēģis, bet Eiropas un Eiropas parlamenta pārstāvis šeit ir šodien, bet nav joprojām skaidrs, kā mēs, izmantojot savas budžeta apstiprināšanas pilnvaras, kā mēs vai mūsu priekšstādātāji izvēris, izvērtēs uh, at, sasniegt to, kā piedalīsies debatēs. Tātad mums ir jārunā par šīm lietām, par to, kā mēs strādāsim ar sabiedrību un kā Eiropas parlaments iesaistīsies e, darbā ne tikai laika pa laikam, ne tikai strādājot pie budžeta, bet e, izskatot visus projektus un piedaloties pastāvīgā sadarbībā, jo tas ir Vidusjūras Savienības gars Un kopā ar kolēģiem, deputātiem no vidusjūras dienvidu valstīm mēs strādāsim kopā. Un paldies par to skaidrojumu, ko jūs mums sniedzētu. Paldies par lielisko ziņojumu un par visu, par, un par visu jūsu darbu. Paldies, kolēģi! Bene, colleghi, se volete prendere posto, per favore, chi deve lasciare. Kolēģi, vai varat apsēsties, lūdzu? Kam jāiet prom, lūdzu, tad ejiet un dariet to ātri. Mums ir dažādi ziņojumi, par kuriem jābalso, un ir daudz grozījumi, un pēc tam tad mums būs pastāvīgā biroja sēde. Nu, tātad mūsu laiks ir ļoti ierobežots. Lūdzu, ievietojiet elektroniskās balsošanas kartītes. Pārbaudīsim. Es nezinu, vai mums tagad jāveic pārbaudas balsojums, vai uzreiz varam ķert, ķerties pie balsošanas. Nu, tad varbūt sāksim ar projektu aktu, kuru parakstīja mūsu kolēģis Labbilerkungs. Tātad runājam par pirmā punkts, pirmā punkta grozījumu. Ceturtais grozījums tika atsaukts, 22. grozījums atprakt, at, arī. Tātad balsojam par 22. kas ir par, kas ir pret. Pieņemts. 23. grozījums. Referenta grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Mutiskais grozījums eh, iesniedzis referents. Seši, tātad kas atbalsta, kas pret, pieņemts. Septītais atsaukts, 24. grozījums referents, kas, pals, kas par, kas pret, pieņemts kā vienmēr, es nejautāju par tiem, kas saturas. Ja kāds vēlas kaut ko komentēt, tad lūdzu to darīt. Tātad astotais grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. 25. kas par, kas pret, pieņemts. 26. kas par, kas pret, pieņemts. 12. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 27. Par? Pret? Pieņemts. 14. Par? Pret? Pieņemts. 15. Par? Pret? Pieņemts. 16, 17, 18. Kas par? Pret? Pieņemts. 19, kas par, pret, pieņemts. 28, par, pret, noraidīts. 21, kas par, pret, pieņemts. 5, kas par, kas pret, noraidīts. Pieņemts. 3, kas par, pret, noraidi, e, pieņemts, atvainojos, elektroniskais balsojums par, par ziņojumu projektu. Sākam balsot. Gaidam, kamēr visi nobalsos. Vēl dažas sekundes. Izskatās, ka ne visi nav nobalsojuši, tātad 57 atbalsta, viens pret, divi atturas, pieņemts. Apsveicu referentu. Tagad pārējām pie ziņojuma projekta, kam uh, referents ir mūsu kolēģis Dažēna kungs. Tātad pirmais, para, pirmais paragrāfs, pirmais punkts, piektais grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. Sestais, kopa pasko gualterī, kas par, kas pret, pieņemts. Septiņi Butikors Bratners, kas par, kas pret, pieņemts. Jaņies Barnevo Garcija, astoņi, kas par, pret, pieņemts. Mutiskais grozījums viens, referents, kas par, kas pret, pieņemts. Deviņi, Losinga, kas par, kas pret, noraidīts. Kompromiss viens referents, kas par, pieņemts kas pret pieņemts. 12. grozījums, jo pārējie tika atsaukti, kas par, kas pret, noraidīts. 13. kopa pasko glātērī, kas par, kas pret, pieņemts. 14. kas par, kas pret, pieņemts. 15 kopā paskulgaltērī, kas pat, kar, par, kas pret, pieņemts 16. kas par, pret, pieņemts. Mutiskais grozījums 2, Kovals van Ordens, kas par, kas pret, noraidīts. Kompromiss grozījums 2, referents, kas par, kas pret, pieņemts. 24. 5. punkts. Tātad trīs daļas. Tad nodaļa par, kas pret, pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Trešā daļa. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 25. Butkihofer Brantner par, pret, noraidīts. 26. un ordens, kas par, kas pret, noraidīts. 27. Butkofers Brantners, kas par, kas pret, pieņemts. Eh, Mūtiskais grozījums 3, eh, referents, eh, kas par, kas pret, pieņemts. 25. 5. Kelam, kas par, kas pret, pieņemts. 30. Jaņas Barnueva Garsie, kas par, Kas pret? Pieņemts. 31. Dafs. Pir, daf, pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Otrā daļa. Kas par? Vai jūs vēlaties pārbaudīt 31. grozījumu pirmo daļu? Mēs tagad sākam elektroniskās balsošanas pr procedūru. Tad rezultāts 29 eh, pret, 30 par, 1 atturās. Pieņemts. Trešā daļa 31. grozījumam. Kas par? Atvainojiet, otrā daļa. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 32. vienordens. Kas par? Kas pret? noraidīts. 33. dapa, kas par, kas pret, noraidīts. 34. būti kofer, Brantner, kas par, kas pret, pieņemts. 35. kas par, kas pret, pieņemts. 36. kas par, kas pret, pieņemts. Mēs par 36. to nebalsojam. 38. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Kompromiss eh, trīs re referents, kas par? Kas pret? Pieņemts. Tagad 46. Eh, grozījums, eh, gālērs, kas par? Kas pret? ja jūs nepaceļat roku, tad nevar saprast, kas, no, kas notiek. Mēģinām vēlreiz 46, kas par. Labi. Paldies. Pieņemts. 47, kas par. Ļoti labi, kas pret. Pieņemts. 48, kas par. Kas pret. Lieliski. Brīnišķīgi. Noraidīts. 49, kas par kas pret, noraidīts. 50. kas par, kas pret, noraidīts. Atvainojiet, esmu nepareizajā lapsē. 52. Jā, tātad 52. kas par? Kas pret? Noraidīts. 53. kas par? Kas pret? Pieņemts. 54. 53. Eh, tad, tad 53. grozījums elektroniskā balsošana. Vai varam beigt balsošanu? Noraidīts. 54. Ba, eh, kas balso par? Kas pret? Noraidīts. 55. Eh, kas par? Kas pret? Noraidīts. 56. kas par? Kas pret? Pieņemts. 57. kas par? Eh, kas pret? Pieņemts. 58. kas par? Kas pret? Noraidīts. 59. kas par? kas pret, pieņemts. 60. kas par, kas pret, pieņemts. Mutiskais grozījums 4, referents, kas par, kas pret, pieņemts. 62. kas par, kas pret, noraidīts. 63. kas par, kas pret, noraidīts. 64. kas par, Kas pret? Noraidīts. 65. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 66. Kas par? Tātad to, mēs jau par, par to jau balsojām. Es nezinu, vai mēs varam atgriezties. Man likās, ka to noraidīja. Mēs jau devām savu spriedumu, vai mēs varam balsot vēlreiz. Vai tas ir. Labi, tātad balsojums pieņems. Tagad 65. Tātad sākam balsojumu par 65. 52 pret. Tātad ir diezgan skaidri noraidīts. 68 par, pret, noraidīts. 67. divas daļas. Pirmā daļa, kas par, kas pret, noraidīts. Otrā daļa, kas par, kas pret, pieņemts. 68. kas par, kas pret, pie, pieņemts. 69. kas par? Kas pret? Noraidīts. 70. kas par? Kas pret? Noraidīts. 71. kas par? Kas pret? Noraidīts. 72. divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Kas pret? Noraidīts. Otrā daļa, kas par? Kas pret? Pieņemts. 73. kas par? kas pret, noraidīts. 74. kas par, kas pret, noraidīts. 75. nav balsojums, 76. Eh, kas par, kas pret, noraidīts. 77. kas par, kas pret, noraidīts. 78. kas par, kas pret, noraidīts. 79. kas par, kas pret, noraidīts. 80. kas par, Kas pret? Noraidīts. 81. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 82. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 83. Kas par? Kas pret? Pie, pieņemts. 8, 84. Kas par? Kas, kas pret? Noraidīts. 85. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 86. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Nu, Mūzikais grozījums 5, referents, kas par, kas pret, pieņemts. Kompromiss 4, kas par, kas, kas pret, pieņemts. Tagad 94. grozījums, kas par, kas pret, noraidīts. 95. 95. ir atsaukts. Tātad mēs tagad uh, balsojam par 96. kas par, kas pret, norēdīts. 97. kas par, kas pret, pieņemts. 98. kas par, kas pret, norēdīts. šķiet, ka jums vairs eh, ne, ne, negribās celt augšā rokas, vai arī es jūs neredzu 99, kas par? Paldies. Kas pret? Pieņemts. Um, simtais, kas, kas par? Kas pret? Noraidīts. Mutiskais grozījums referents, kas par? Kas pret? Pieņemts. 103. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Mutiskais grozījums eh, referents, kas par, kas pret. Pieņemts. Tagad 101. grozījums, kas, kas par, kas pret. Pieņemts. Tagad, tātad 106, 110, 113, 115, kas par, kas pret. Norādīts. 107, kas par. Kas pret? Norādīts. 108, kas par. Kas pret? Norādīts. 109, kas par. Kas pret? Norādīts. 111, kas par. Nē, vai tagad pie 114. pārējām, kas ir noticis? 111. Es teicu, ka tas ir pieņems, vai ne? Es dzirdēju tādu tā, tā, tā runāšanos par 111 un nezināju, kas tas ir. Tātad 111, kas par, kas pret? Noraidīts. 112. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Mūzikas grozījums 11. Referents. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Mūzikas grozījums 12. Referents. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Mūzikas grozījums 13. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 114. Eh, kas par? Kas pret? Noraidīts. Nu, Jā, Lantrat kungs. Viens īs komentārs. Jūs. Tad, ja tas ir noraidīts, tad eh, nav nepieciešams to pārbaudīt. Paldies! Vai jūs vēlētos, lai mēs par, par 13. Mm, veicam elektronisko balsojumu? Es nezinu, eh, par kuru mēs, grozījumu mēs balsojām. Bet eh, tad mēs balsojām par, bet, bet jūs teicāt, ka nav pieņemts. Es nezinu, kurš tas bija. To varētu noskatīt sekretariāts. Es arī neatceros. Vai jūs vēlatos, lai tiek veikts elektroniskais balsojums par 13? Tātad eh, tri, balsojumu par 13. balsojums sācies. Balsošana beigusies. 31 pret, 33 par. Neviens neat, neaturās. Ne Tad, kad ir šīs mazās atšķirības, ja jūs neceļat eh, roku augšā. Tad, tad bija kāds itāļu aktieris, kas bieži, tad, kad viņš uzstājās, klausījās. Uh, eh, tātad eh, Ja jūs eh, ne, necēliet savu roku, es nevaru redzēt. 114. Nē, mēs par to jau nobalsojām. 116. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 117. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 118. Kas par? Kas pret? Tātad skaidrs noraidīts. 119. Kas par? Kas pret? noraidīts 120. Tad, tāpat kā iepriekšējā. Kas, pre, kas pret? Noraidīts. 121. Un tad 121. kas par, kas pret? Noraidīts. 123. divās daļās, pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Elektroniskais balsojums par 123. Eh, pirmo daļu. Balsojums sācies. Balsojums beidzēs. 34 pret, 30 pār noraidīts. 123. otrā daļa. Eh, kas par? Kas pret? Noraidīts. 124. Kas par? Kas pret? pieņemts. 126. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 127. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 128. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 129. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 130. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 131. kas par, kas pret, pieņemts. 132. kas par, pieņemts. Nu, tad izlaidīsim 132. Sekretariāts. Um, tātad 133. kas par? Kas pret noraidīts? 134. kas par? Kas pret? Noraidīts. 135. divās daļās pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Ne? 135. otrās, daļa, otrās daļas elektroniskais balsojums sācies. Balsojums ir beidzies. 36 pār 24 pret. Pieņemts. 136. Nu, kas par? Kas pret? pieņemts. 137, kas par, kas pret, noraidīts. 138, kas par, kas pret, pieņemts. 139. Tagad 139. Tad, tas tika atsaucis 140. kas par, kas pret, noraidīts. 141. kas par, kas pret, noraidīts. 142, kas par, kas pret, pieņemts. 143, kas par, kas pret, pieņemts. Mutiskais grozījums 14, kas par, kas pret, pieņemts. Mutiskais grozījums 15, referents, kas par, kas pret, pieņemts. 144, kas par, pieņemts kas pret, pieņemts. 145, kas, pa, kas par, kas pret, noraidīts. 146, kas par, kas pret, pieņemts. 147, kas par, kas pret, noraidīts. 148, kas par, kas pret, pieņemts. 149, kas par, kas pret, noraidīts. 151, kas par, kas pret, pieņemts. 152, kas par, kas pret, pieņemts. 153, kas par, kas pret, noraidīts. 154, kas par, kas pret, pieņemts. 155, kas par, kas pret, pieņemts. 156, kas par, kas pret, noraidīts. 157, kas par, kas pret, noraidīts. 158 divās daļās pirmā daļa, kas par, kas pret, noraidīts. Otrā daļa, kas par, kas pret, pieņemts. 159, kas par, kas pret, Noraidīts. 160. Kas par? Kas pret? Es teiktu, noraidīts. 161. Kas par? Kas pret? Noraidīts. 162 divās daļās pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Noraidīts. Otrā daļa. Kas par? Kas pret? pieņemts. 163, kas par? Kas pret? Noraidīts. 164, kas par? Kas pret? Noraidīts. 165, kas divās daļās, pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Kas pret? Pieņemts. 166, kas par? Kas pret? Noraidīts. 167. Tad, tad jā, kas pret noraidīts. 168, kas par, kas pret noraidīts. 169, kas par, kas pret pieņemts. 170, kas par, kas pret noraidīts. 171, kas par, kas pret, pieņemts. Tālāk pār pret, norēdīts. Simt septiņas trīs par, pret, atturos. 174 nebalsojam, 175 par pret Noraidīts 176 pār pret. Pārbaudīsim. Tad 177 pār pret. Pieņemts. 178 pār pret. Pieņemts. Kompromiss 5 pār pret. Pieņemts. Kas par? Pret. Noraidīts. 185 par. Pret. Noraidīts 186 par. Pret. Pieņemts. 187 par. Pret. Pieņemts. 188 par. Pret. Pieņemts. 189 par. Pret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 Kas par? Pret. Pieņemts. 199 par. Pret. Noraidīts. 200. Atsaukts. 201. 201. Tātad par. Pret. Pieņemts. 202 par pret noraidīts 203 pār. Atvainojiet, 204. Atsaukts 204 tālāk par pret. Noraidīts 205 par pret. Noraidīts 206 par pret. Attura, noraidīts 207 par pret noraidīts 28 pār, pret, noraidīts 29 pār, pret, noraidīts 210 pār, pret, noraidīts 211 pār, pret, pieņemts 212 pār, pret, pieņemts 213 pār, pret, noraidīts 214 par pret. At, pieņemts. 216 par pret. Noraidīts 215 par pret. Noraidīts kompromiss 7 divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts. 222 atsaukts. Līdz ar to 223, 224 kopā par, pret, atsaukts, pie, noredīts. 225 par, pret noraidīts 226 pār pret pieņemts 227 pār pret noraidīts 228 pār pret pieņemts 229 pār pret noraidīts 230 pār pret pieņemts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 pret, noraidīts 3 par, pret, pieņemts 4 par, pret, pieņemts. Un tad gala balsojums elektroniski par visu kopā sākam balsot. Beidzam balsot. 48 pār, 6 pret, 6 atturas apsveicam referentu. Nel verbale vengono menzionati applausi di rito molto intensi e partecipati. Garasņā aplausus arī iekļausim protokolā. Tālāk. Vai kāds vēlas arī kaut ko teikt? balsošanu. Jā, paldies. Attiecībā uz ko mēs esam arī sagatavojuši savu mazākumu ziņojumu, un arī to iesniegsim. Paldies. Sì, eh, vale per la plenaria, naturalmente. Jūs domājat plenārā sesijā, jā? Ja? Nu, labi. Labi, šeit savukārt mēs balsojam par šo, un tad vēlreiz būs balsošana arī plenārsesijām. Labi, turpinām. Nākamais. Tad pirmais grozījums, tātad 21. Tātā par Albertīni pret. At, noredīts. Bet lūdzu, celiet rokas, savādāk es nevaru redzēt, vai jūs īsti balsojat. Un mēs vienkārši zaudējam laiku. 22. grozījums. Tātad. Sekretārāts man ziņo, ka varbūt jūs nemaz nezināt, par ko mēs šobrīd ziņām. Nu, tā pateikšu vēlreiz. Balsojam par. Par kopējo drošības un ārpolitiku. Grozījām, jau nobalsojam par pirmo un otro grozījumu, un tālāk balsojam par trešo grozījumu. Tas ir 23. Paldies, ka precizējāt, par ko mēs tagad balsojam, bet varbūt, ka varbūt varam tomēr sākt no sākuma. Nu labi, tātad balsojam par 21. grozījumu. Par. Pret. Noraidīts. 22. grozījums par. Pret. Noraidīts 23 par pret. Pieņemts. Kompromiss 1 par pret. Pieņemts. Tālāk 29 par pret. Noraidīts. Mutiskais grozījums par pret. Pieņemts. Tālāk 30 Pirmais pret pieņemts. 32 par pret noraidīts. Kompromiss 2 par pret pieņemts. Tālāk grozījums smutskais numur 2 par pret pieņemts. Grozījums 30. 9 pār. Tālāk 41. Pār. Pret. Noraidīts kompromiss numur. Labi, pārbaudām. Par 41. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Visi nobalsojuši? Bet trīs vēl, eh, laikam, tā ir kafija, nav nobalsojuši. Nu labi, beidzam balsot. 29 pār 28 pret. Pieņems ar viens balss vasaru. Nu jā. Ja. Tālāk kompromiss numur 3. Pieņemts. Tālāk 44 par pret. Pieņemts 45 par pret. Pieņemts. Grozījums 47 Nē, tas jau viss ir iekļauts kompromisa grozījumā, līdz ar to ķeramies pie 47. arī iekļauts. Nu tad, nē, pa 47. par, pret. Labi. Elektroniski balsojam par 47. 47. Elektroniski. Četri nebalso. Tā, tā sanāk 28 pret 27. Pieņemts. Tālāk 48. Par pret. Noraidīts tālāk 49. Par pret. Pieņemts. Kompromiss numur 4. Par. Pret. Pieņemts. Tālāk 50 par. Pret. Noraidīts. Tālāk pasaulē Franko. Kungs, gribat kaut ko teikt? Jā, lūdzu. Jā, priekšsēdēt, kungs, paldies. ar komitejas piekrišanu es gribētu arī iesniegt om, ar, ar, mutisko grozījumu par astoto, kurš arī pieprasīt, lai mēs tā pieprasām vispirms, ka šīs lietas attiecībā uz ārlietu dienestu um, pilnībā pakļauties Eiropas parlamenta skrutinizācijai, kāds šobrīd tiek prasīts. Lūk, šāds mans mutiskā grozījuma saturs. Labi, paldies! Es saprotu, Vai viss piekrītam? Zalavrankunga groziem par? Pret? Nē, neviens nav pret. Labi. Nu jā, līdz ar to tālāk 50. 51. Jā. Nu jā, tas jau ir tātad 53. dalītais balsojums pirmā daļa par. Noraidīts. Otrā daļa par 53 par pret. Pieņemts. 53, 54 tātad. Pirmā daļa par pret. Noraidīts. Otrā daļa par pieņemts. Kompromiss numur 5. Kas par? Pret. Pieņemts. Tālāk. 58 nu, par pret noraidīts. Nu, pārbaudām elektroniski, lūdzu. 58. Sākam balsot. Tikai viens nebalso. Beidzam balsot. Nu, lūk, pieņemts. Nu, ļoti labi, ka pārbaudījām. Tālāk. 61 par pret. Pieņemts. 62 par pret. Pieņemts. Tālāk kompromiss numur 6. Precizēsim, kā ļoti svarīgi, ļoti ir maz ziņojums, uh, grozījums, un tur iekļaus papildus teikājums. Wakens the independence. Questa è la piccola modifica che... Lūk, mazs tomēr nozīmīgs grozījums, kas jāņem vērā balsojumā, jums tas balsojumā, tātad par sešo ar mazo grozījumu. Labi, balsosim Kas par? Pret. Pieņemts. 68 par pret noraidīts. Nu labi, lūdzu elektroniski sākam balsot. Šķiet, ka kāds kolēģis ir šobrīd aizmirsis, vairs nebalso. Nu, lūk, rezultāts 32 par, tad pieņemts. 78 tālāk. Kas par? Pret. Pieņemts. Tālāk, kas par? Pret. Pieņemts. 71 par. Pret. Pieņemts. 72 par. Pret. Noraidīts 73 par. Pret. Pieņemts 74 par. Pret. Noraidīts 75 par. Pret. Noraidīts. Nu, labi, 75. Lūdzu, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Divdesmit deviņi pret divdesmit deviņi atkrīt, jeb noraidīts. 76 tālāk par pret pieņemts. Mutiskais grozījums numur 3 par pret. Pieņemts. Tālāk 78 par pret. Pieņemts. Tālāk kompromiss 7. Nu labi, 78. Elektroniski pārbaudām 78. Sākam balsot. Tālāk kompromiss septiņi. Sākam balsot par pret pieņemts. Tālāk 79 par pret noraidīts. Tālāk 80 par nē, nē. Atvainojos, tālāk tas nozīmē, ka pārējiem pie astotā kompromisa grozījuma. Lūdzu bet arī tur ir precizējums. Mēs balsosim divās daļās. Pirmā daļa ir viss teksts bez šiem pie, pievienojumiem beidzamiem vārdiem terms un gender balance. Tātad viss pārējais izņemot šo teikumu. Tātad kas par šādu tekstu? Kas pret? Pieņemts. Labi, tagad balsosim par otro daļu, kas iekļauj šos terminus gender balance. Par. Pret. Pieņemts. Tālāk 86. Pret. Atvainojos visam, tā precīzi esam vēlreiz. 806. elektroniski. Beidzam. Brīnišķīgi. Visi nobalsojuši tagad. 30 pret, 25 pār, 6 atturās. Tālāk 806 pār, pret, noraidīts. 808 pār, pret, noraidīts. 809 divās daļās, pirmā daļa. Kas pār, kas pret, noraidīts. Otrā daļa par, pret, pieņemts. Tālāk, 90 pret pieņemts. 91 par pret. Pārbaudām elektroniski. Tas ir 91. 91 elektroniski. Beidzam balsot. 35 par, 25 pret. Pieņemts. 52 par. Pret. Pieņemts. 93 par. Pret. Noraidīts. 94 par. Pret. Noraidīts. 95 par. Pret. Pieņemts 96 par. Pret. Pieņemts kompromiss 9 par. Pret. Pieņemts. Tālāk. Mūtiskais grozījums numur 4 divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Pieņemts Otrā daļa par pret. Pieņemts. Tālāk kompromiss numur 10 par. Pret. Pieņemts. Tālāk. Visi tie atkrīt, tātad. Um, Simt astoņi var. Atvainojiet, 108 jāpārbauda elektroniski. 108. Sākam balsot. Nu, lūk, 28 pat 31 pret. Tālāk 109 pret. Noraidīts. Kompromiss 11. Trīs daļās. Pirmā daļa par pret Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Pieņemts. Trešā daļa par. Pret. Pieņemts. Un nu, tad viss tur tālāk, 117 par. Mm, 18 pret. Noraidīts. 119. 119 par pret noraidīt 120 par pret noraidīt. Labi. Pārbaudām elektroniski 120. Sākam balsot. Kāds nav balsojis? 34 pār, 26 pret. Tālāk 121 pār. Pret. Pieņemts 122 pār. Pret. Pieņemts 123 pār. Pret. Noraidīts 124 pār. Pret. Pret. Noraidīts 126

Tā tad tas nozīmē 108 atkrīt līdz ar iepriekšējo grozījumu, līdz ar to 129 tālāk. Divās daļās, pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par pret noraidīts. Mm, mm, piektais mutiskais par pret pieņemts. 130 par. Šeit noraidīts 131 par. Pret. Pieņemts 132 par. 133 par. Pret. Noraidīts. Piedodiet, pieņemts. 134 atsaukts. 135 divās daļās. Pirmā daļa par pret mm, noraidīt 135. Otrā daļa par pret noraidīt e, pieņemts. Mutiskais grozījums 6 par pret pieņemts. 136 favorevoli. 136 sastais par pret pieņemts. Kompromiss grozījums numur 12. Esam saņēmuši um, lūgumu balsot par daļām. Tātad balsosim par pirmo daļu līdz Corporation Strategy, un otrajā daļā balsosim par otro daļu, uh, šita teikuma otro daļu. Tātad pirmā teikuma daļa līdz vārdiem Cooperation Strategy. Kas par? Pret. Man liekas, ka pieņemts. Otrā daļa. Tātad par visu paragrāfu, kas par? Pret. Pieņemts. 138. tagad. Kas par pret pieņemts? Mutiskais grozījums numur 7. Šeit ir izmaiņas. Un es gribēju lūgt jūs balsot par šīm izmaiņām. Tātad pēdējie vārdi Prospects of Integration to EU. Tātad šos vārdus jāizvieto ar vārdiem European Perspective. Vai jūs varat piekrist šai nelielajai uh, izmaiņai. Labi. Tātad pirmā daļa. Kas par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa. Ar šīm izmaiņām. Tātad kas par? Pret. Pieņemts. 139. atsauca. Kompromis grozījums numur 13. Tātad pēdējās izmaiņas, par kurām mēs gribējām teikt, tātad nelielas izmaiņas. Tātad septītā līnija pēc vārdiem mutual respect. Es gribēju pievienot vārdus and reciprocity. Vai jūs varat pievienoties vai varat piekrist šai izmaiņai? Labi, tad balsosim. Kompromiss grozījums numur 13, kas par pret pieņemts. Tagad 146. balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kas par pret noraidīts. Otrā daļa par pret pieņemts. 147, kas par pret pieņemts. 148, kas par pret pieņemts. 149 par pret pieņemts 150 par pret pieņemts 151 par atkrīt 152 kas par pret noraidīts 153 balsojums pa daļām kas par pirmo daļu par pret pieņemts otrā daļa par pret pieņemts Noraidīts. 154 par, pret, noraidīts 155 atkrīt, 156 par, pret, Atvainojos, bet nav skaidrs, tāpēc balsosim elektroniski. Sākam balsot par 156. grozījumu. Mm, joprojām trūks divu cilvēku. Mēs negaidam. Beidzam balsot. Pieņemts. 157. atkrīt, 158. kas par pret noraidīts, 159 par pret Noraidīts. Mutiskais grozījums numur 8, kas par pret pieņemts 160. kas par pret noraidīts 161. par pret noraidīts 162. par pret noraidīts 163. par pret noraidīts 164. par pret pieņemts 165. Nebalsojam par to, jo jau apstiprināja 166. kas par pret noraidīts. 167. divās daļās, kas par pirmo daļu par pret nora, pieņemts. 102. daļa, kas par pret noraidīts, man liekas. Nu, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Otrā daļa - grozījums 167. Sākam balsot. Joprojām viens cilvēks trūkst. Tātad pieņemts. 179. grozījums par pret, pieņemts 168, kas par, pret. O, nē, jau es atvainojos, šeit ir kļūda radusies, saka priekšsēdētājs tājs, jo par 168 nebija jābalso. Tagad balsosim par 169. Kas par, pret, pieņemts. Mutiskais grozījums numur 9 divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts. Tagad simtus. Tā nebalsojam par 170 līdz 172, tad 173 grozījums, kas par, pret, noraidīts, 174 par, pret, noraidīts, 175 par, pret pieņemts. 176 par pret pieņemts. 177 par pret pieņemts. 178 atkrīt, 180 par pret pieņemts. 181 par pret pieņemts. Tagad apsvērumi. Trešais grozījums par pret pieņemts. Ceturtais grozījums balsojums par daļām par pirmo daļu par pret norādīts. Otrā daļa par pret pieņemts. Piektais grozījums par pret norādīts. Čet, kompromis grozījums numur 14 par pret Tātad 14. kompromiss grozījums par pret pieņemts. Un tagad pāriem pie 7. balsojums pa daļām. Pirmā daļa par pret noraidīts. Otrā daļa par pret pieņemts. 8. grozījums par pret noraidīts. 9. to nebalsosim. 10. par pret pieņemts. Mutiskais grozījums numur 10 par pret pieņemts. Tagad 13. grozījums. Kas par? Pret. Pieņemts. 15. par pret. Noraidīts. 16. Par. Pret. Noraidīts. 17. par. Pret. Pieņemts. 18. par. Pret. Noraidīts. 19. par. Pret. Pieņemts. 20. izlaižam, jo par to jau mēs balsojām. Tagad tālāk pirmais grozījums par pret noraidīts. Otrais grozījums par pret pieņemts. Tagad mums ir jābalso par budžetu par budžeta komitejas eh, viedokli. Pirmais grozījums par. Vai ja mēs nevaram balsot par visiem kopā? Tātad pirmais grozījums par, pret, noraidīts. Ceturtais par, pret, pieņemts. Astotais par, pret pret, pieņemts. Devītais par, pret, noraidīts. Desmitais par, pret, noraidīts. Tagad gala, zi, gala balsojums par uh, ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. Trīs cilvēki vēl nav nobalsojuši, lai gan kartiņas ir ievietojuši. Beidzam balsot. 51 par, 4 pret, 1 atturas. Tātad ziņojums tieks apstiprināts. Apsveicam referentu. Liels paldies priekšsēdētāj kungs! Es gribēju apsveikt jūs kā referentu, bet mana grupa iesniegs minoritātes ziņojumu, jo mēs e, pavisam neatbalstam šīta ziņojuma būtību. Es gribēju apsveikt jūs, bet, nu, gribēju informēt arī par to, ka mēs iesniegsim ziņojumu. Paldies, tas ir, jūs rīkojaties kā īsts džentelmenis. Es, protams, to respektēšu. Uh, bet mēs esam vairākumā, bet, protams, jums ir uh, tiesības iesniegt savu uh, minoritātes ziņojumu, kā jau tas tika arī gaidīts. Tagad uh, ziņojums. Galerkungs. Par uh, 2008. gada tre, trešo daļu, tātad kas par, pret, grozījums tiek pieņemts. Tagad sākam elektroniski balsot par rezolūciju kopumā. Tātad 57 kartiņas ir ievietotas, 54, 54 balsis, beidzam balsot. Tātad 50 par, 0 pret, 3 atturas. Apsveicam referentu. Ar to arī beidzam šodienas balsošanu. Tagad eh, prezidentūras pārstāv pārņems eh, vadību, tik līdz zāle tiks atbrīvot.